Sveicam jūs! Libe komitejas sanāksmē 1. aprīlī, jā, tā daudzās valstīs ir joku diena, bet šī sanāksme ļoti nopietna un ceru, ka jūs arī paliksiet zālē un klausīsieties mūsos. Vispirms uh, izmaiņas uh, darba kārtībā 5a darba punkts e, balsojums par koordinātoru sanāksmes e, e, ziņojumu par Tātad tā, tas notiek šodien 5.15. Ja koordinātoru sanāksmēs lēmums tiks atcelts, tad rīt trijos tiks prezentēts ziņojuma projekts par Eirojus Dānijas vienošanos. Nākamais punkts starp iestāžu uh, sarunu rezultāta balsojums par uh, uh ro, krasta un robežu apsārts notiks uh, rīt. Uh, Teroristiskas satura izplatīšana uh, Uh, tiešsaistē. Šis punkts tiks izskatīts aprīļa sanāksmē. Ja jums nav iebildumu pret šādu darba kārtību, tad tā tiek uzskatīta par apstiprinātu pašreizējā formā. Ir paredzēts arī Uh, vairāku sēžu protokolu apstiprinājums 2018. gada jūnija, septembra, oktobra, šā gada uh, janvāra un februāra sanāksmju protokolu apstiprināšana. Ja nav saņemt, nebūs saņemti iebildumi, tad šie protokoli tiks uzskatīti par apstiprinātiem. Tālāk valodu režīms no drošināts tulkojums visās valodās izņemot uh, Uh, dāņu, horvātu, maltiešu uh, valodā. Koordinātoru sanāksmes uh, pieņemtais dokuments, kas pieņems 21. mārciņā sanāksmē, ir izplatīts. Un par uh, 2.1 uh, būs balsojums šodien, bet pārējās rekomendācijas tiek iesniegts jums apstiprināšanai. Vai ir kādi iebildumi pret šiem rekomendācijām? Nav iebildumu, tad varam turpināt. Tātad viens punkts paliek, tālāk izpildes un deleģētie akti mēs esam saņēmuši. Uh, no komisijas dokumentu par iekšējās drošības programmu un 2019. gada programmu regulas 515 2014 uh, veido uh, iekšējās drošības fondu un tas uh, izveido instrumentu robežu apstākļu Eh, kontrolei un vīzām. Eh, šis eh, akts ir darīt zināms visiem komitejas locekļiem ar apkārt raksturu ir noteikts termiņš iebildumu iesniegšanai. Ja kāds deputāts vēlas izteikt iebildumu, tad līdz 8. aprīlim, 2012. dienā, par to jāpaziņo komitejas sekretariātam. 26. martā komisija nosūtīja parlamentam par dokumentu par patvēruma un uh, migrācijas fondu. Tas ir saskaņā 14. gada regulu. Šīs, uh, par šo īstenošanas aktu ir informēti visi deputāti, un ja vēlties iesniegt uh, iebildumus, tad lūdzu uh, Līdz 8. aprīlim par to informējiet sekretariātu. Tas ir līdz 2012. dienā šai datumā. Un šodien 5.15 paredzēts elektronisks balsojums, un rīt 2.45 arī ir paredzēts balsojums. Cerams, ka visiem būs līdzi balsošanas kartītes. Un tagad pirmais darba kārtības punkts. Eiropas Savienības tiesītu un iekšlietu aģentūru sadarbības tīkls ziņojums par 2019. gada darbībām un prioritātēm sadarbībā 2019. gadām. Ir uh, direktore Langeboka no uh, dzimuma institūta vienlīdzības institūta un Katrīna de Bola no um, Eiropol. 2018. gada ziņojums par sadarbības tīklu tika publicēts februārī, un tas ir iekļauts mūsu sanāksmes dokumentu klāstā. Un Eh, Langbakas kundze pastāstīs par eh, pagājušā gada galveniem sasniegumiem, un pēc tam došu Debolas kundzei vārdu, kura pašreiz vada tīklu, un viņa mūs informēs par 2019. gada prioritātēm. Uh, uh, sieviešu uh, tiesību komitejas loceklis arī ir uzaicināts uz šo sanāksmi, tā kā mūsu viesi šodien ir Langbakas kundze. Un tagad es dodu vārdu Langbakas kundzei, atvainojos, ka neesam pārāk lielā skaitā šobrīd klāt, bet daudz deputāti vēl ir ceļā. Vārds jums. Paldies! Un paldies visiem deputātiem no Lībijas un FAM komitejas. Un Šorīt es padomāju par to, ka mums, nu vismaz man, tā ir tāda ļoti neparasta iespēja, ka šeit ir divas sievietes, divas direktores, un mēs abas esam klāt. Mēs esam vienīgās sievietes, kas kādreiz strādā šajās uh, aģentūrās, iekšlietu un tieslietu jomā. Protams, lietas mainās, bet um, pēdējo reizi, pirms kāda gada, kad mums bija sanāksme, tad man tika solīts, ka kaut kas mainīsies. Runājot par iekšlietu un tieslietu institūciju darbību, ja mēs vēlamies tiešām, lai būtu uh, cilvēciskāka attieksme, tas attiecas uz pilnīgi visu, tas attiecas arī uz jautājumiem, kas ir saistīti ar tādiem, ar tādiem tehniskiem momentiem, arī uh, robežu kontroli un tā tālāk, manuprāt, mums ir sanācis. Un trešajā pielikumā jūs varat vairāk redzēt par to visu. Varēsiet vairāk redzēt arī sievietes, vīriešus, meitenes un puikas. Šeit sniegšu jums informāciju. Šeit ir aģentūru Pirmkārt ir pirmais pielikums, kur ir visi pasākumi, kas detalizēti izklāstīti, un tad attiecīgi ir aprakstīts, kādi ir aģentūru pasākumi, un jūs varētu detalizētāk par to lasīt, bet tagad nākamais slaids. Pie kā mēs esam strādājuši pagājušajā nedēļā? Nu, protams, kā jau vienmēr, mums ir bijuši tematiski pasākumi, bet arī bija horizontālie pasākumi. Tehniski tas bija veicināt uh, tehniskos pasākums. Protams, aģentūra sadarbojās ar uh, pilnīgi visām iestādēm, kas bija mandāti ietvaros, un esam centušies arī iekļaut īpašus elementus, kas ir saistīts ar kiberdrošību, ar migrācijas jautājumiem, kādi varētu būt tie vajadzīgi aspekti, kuriem jāpievērš uzmanība, kādi ir izaicinājumi. Uh, attiecībā arī uz imigrācijas stratēģiju, uz drošību. To visu jūs varat izlasīt ziņojumā. No mūsu puses mēs esam centušies arī paskatīties, ko mēs varam darīt tādā redzamā veidā, uh, ka vīrieši un sievietes visos jautājumos, kas saistīti ar drošību, ar tirzniecību un tā tālāk, mēs me, centāmies parādīt, ka uh, tas sievietes un vīriešus ietekmē dažādi. Mēs esam uzsākuši šo darbu, jo skaidrs, ka šis ir tikai pirmais posms un, ja cilvēks nemēģinā, tad viņš arī neko neiegūs, tas ir skaidrs. Uh, nākamais aspekts ir uh, informācijas apmaiņas veicināšana. Ja jūs paskatāties uz informāciju, kas tiek apkopota, tad pirmām kārtām var skaidri saskatīt tendences. Un ja šī informācija tiek tālāk pavairota, sniegta tālāk, tad attiecīgi varēs eh, šīs tendences izmantot. Tāpēc arī informācijas apmaiņa ir ārkārtīgi svarīga daļa mūsu darbā, un tā bija arī informācijas apmaiņa ar trešajām valstīm. Un tagad to parādīšu ar mūsu darbu, nu, piemēram, sieviešu ģenitālija uh, eh, sakropļošana, ja mēs paskatāmies uz tām zināšanām, ko ir ieguvuši robežsargi, vai arī tie, kas nodarbojas ar patrulēšanu, vai arī integrācijas un bēgļu centros strādājošie, tad visa šī informācija apkopojot to kopā, uh, tā var pozitīvi ietekmēt uh, eh, potenciālu upuru dzīvi. Tālāk bija apmācības pielāgotās apmācības, CEPOL ar to nodarbojas, bet bija arī cits aģentūras, kas eh, palīdzēja, lai varētu izskatīt tādus tipiskus jautājumus un konkrētus jautājumus. Arī tas ir bijis mūsu darba fokus. Tagad runājot par dzimumu līdztiesību un ar tiem saistītiem aspektiem, ko mēs esam darījuši lietas labā. Pirmkārt, jā, es zinu, ka varbūt cilvēki skeptiski skatās uz uh, dzimumu līdztiesības integrēšanu visās jautājumos, un ja jūs to nedarat, tad reāli jūs esat zaudētāji. Viena lieta, nu, pie kā mēs arī esam sākuši, un arī aģentūras ļoti pozitīvi uz to raudzījās, ir tā, ka ja jūs neapzināties, kādas ir atšķirības, kādas ir tendences, ja statistika nav sadalīta pa dzimumiem, tad jums nemaz nav informācijas par to, kāda ir reāla situācija, kādas ir tendences, ar ko jums ir jāsastopās. Tāpēc arī visās deviņās aģentūrās mēs esam noturējuši semināru cilvēkiem, kas darbojas uh, ikdienas darbībā, un mēs esam izskaidrojuši, kāda ir statistika, kāda ir ikdiena, un kā izskatās statistika, ja mēs to sadalām pa dzimumiem. Un bija tiešām ļoti labas diskusijas, Un nu, tagad lielākā daļa no mūsu tīkla aģentūrām saskata šo vērtību. Jo, ja mēs, piemēram, vēlamies jums sniegt informāciju par to, ko mēs esam izdarījuši un kā Eiropas Savienības eh, rīcība ietekmē uh, meitenes un puikas, tad mums ir jāzina reāli tas sadalījums pa dzimumiem. Un tas atkal ir tipisks darbs, ko mēs darām Eiropas Savienības uh, teritorijai jautājumos, kas ir saistīti ar dzimumu statistiku, un es tiešām ceru, ka tā tas tagad būs un ka būs dati pieejami, kurus mēs varēsim analizēt un saskatīt, ko esam mainījuši. Un tad ir ziņojums par trešo pielikumu. Šis ziņojums par to mēs esam ar aģentūrām vienojušies. Šajā ziņojumā mēs esam atlasījuši vienu jomu. Un šī ir joma, uh, kur ir potenciāls, ne tikai potenciāls apdraudējums, bet potenciāls labums. Tas attiecās gan uz darbu, tas attiecās arī uz iespēju izpausties, uz digitalizācijas jautājumiem. Un ko mēs esam analizējuši? Kā digitalizācija ietekmē sievietes un vīriešus, kāda ir atšķirība un kāds šeit ir potenciāls, ja mēs skaidri zinām, ko mēs varam izvirzīt par mērķi tā lai Eiropas Savienības finansējums, bet arī attīstības palīdzība varētu būt labāk mērķēta. Un šajā ziņojumā jūs varat redzēt, ka ir tik daudz dažādu aspektu, piemēram, cilvēktirzniecības jomā, kibernoziegumos vai arī līdzdalībā politikā. Mums ir ziņojumi, kuros ir smalki izstāstīts, kāda ir situācija, un tur ir izskaidrots, ka digitalizācijas uh, kontekstā situācija starp dzimumiem ir ļoti atšķirīga, un šobrīd meitenes ir, ir zaudētājas. Ziņojums ir pieejams, jūs varēsiet to lasīt. Mēs arī nākam klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, kā institūcijas, gan Eiropas, gan nacionālas institūcijas varētu situāciju uzlabot. Kā varētu nākt klajā ar dažādiem pasākumiem, lai varētu šo situāciju vērst par labu abiem dzimumiem. Un tad pēdējais aspekts, un jūs zināt, par to jau daudz runāts, tā ir seksuāla uzmākšanās un visām Eiropas Savienības aģentūrām. Bet, protams, ir sevišķi mēs esam sadarbojušies ar aģentūrām, kas ietilst mūsu tīklā. Tad mūsu mērķis bija skaidri to definēt un nodrošināt profilaksi. Un pirmām kārtām mums ir bijusi šī nulles tolerance – un visas, izņemot divas aģentūras, parakstīja to aģentūru direktori. Un, protams, ar mūsu tīkla aģentūrām mums bija garākas sarunas, mums bija arī semināri, un mūs ļoti interesēja. Piemēram, parlamentā arī ir padomdevēji. Piemēram, ja mēs paskatāmies, ka ir tāda situācija, ka, ja no augšas ir apņēmība tiešām uzlabot situāciju, tad tie padomnieki, tie slepenie padomnieki var daudz ko panākt. Bet, ja no augšas atbalsta nav, tad tie padomnieki neko nevar izdarīt. Mēs esam arī uh, strādājuši ar kadru daļām, ar uh, vidēja līmeņa vadītājiem. Uh, Un tagad mums ir labi materiāli, ko var izmantot aģentūrās, un mēs ceram, ka arī Eiropas parlaments varēs izmantot šos pašus materiālus, jo, protams, mēs darbojamies visi vienā ietverā. Tagad nākamais slaids. Runāsim par to, ko esam iemācījušies. Viens no būtiskākajiem atklājumiem, un mēs esam to konstatējuši arī direktora sanāksmē novembrī, ir tas, ka pat ja un nu, varbūt Libe komiteja ir labi informēta par to, nu var, arī citi noteikti ir informēti, ir tas, ka tā daļa budžetā, un tas attiecas arī uz nākamo uh, daudzgadu finanšu plānu, aģentūrām, kas strādā iekšlietās, tieslietās, budžets ir palielināts. Bet īstenībā ne jau visas aģentūras ir guvušas labumu no šī palielinājuma. Piemēram, ir dažas aģentūras, kurām ir jauni uzdevumi, jauni pasākumi, līdz ar to ir lielāks budžets, kas ir ļoti loģiski. Tad šīm aģentūrām tagad ir plašāks uzdevumu klāsts. Un tad no šīm aģentūrām, no, no kurām tiek daudz prasīts, tur bieži vien arī tiek mazināti uh, mazināts štats, līdz ar to varam teikt, ka varbūt darbinieki nav tik izdevīgā situācijā. Tālāk mēs esam runājuši arī par to, ka ir jaunas situācijas, jaunas tehnoloģijas, kas ir jāizmanto, jāpārvalda, un aģentūram tas varbūt ir dažreiz, dažreiz problemātiski. Tālāk ir sadarbība ar trešajām valstīm. Esam runājuši par to, kā mēs varam sadarboties, jo skaidrs, ka mums katram ir savs pilnvarojums, un mēs dažreiz strādājam paralēli, Pirmkārt, mēs varam apmainīties ar informāciju, un otrkārt, mēs varam īstenot kopīgus projektus. Jo bieži vien ir tā, ka mums ir tas ekstra moments, tā ir vēl viena jūdzi, ko mēs varam noiet, me, vēl viena iespēja, kā mēs varam palīdzēt. Tālāk ir komunikācija un pievienotā vērtība, mēs esam daudz ko strādājuši. Uh, lai palīdzētu saprast, ka mums ir atšķirīgi pilnvarojumi, mēs darām dažādas lietas, bet te pašā laikā mēs varam parādīt Eiropas Savienības iedzīvotājiem, ne tikai Eiropas Savienības parlamentam, bet pilnīgi visiem iedzīvotājiem, kāda ir mūsu darbības pievienotā vērtība. Tad pēc būtības ieskicējot, tas bija viss. Šis, jā, tagad ir pēdējais slaids. Ko mēs esam sasnieguši pēdējā gada laikā? un mēs noteikti turpināsim strādāt, bet es no savas puses varu teikt, ka esmu ļoti gandarīta, ka mēs esam sākuši tagad domāt par vīriešiem, sievietēm, par puikām un meitenēm, un ka mēs esam sapratuši, ka ja mēs ignorēsim atšķirības starp dzimumiem, tad mēs Eiropas Savienībā neko nepanāksim. Paldies! Liels paldies par šādu ieskatu Es jau domāju par konkrētiem jautājumiem, ko varētu uzdot, bet pirmkārt tiešām paldies par šo prezentāciju, un tagad es aicinu tagad uh, Debalkundzi izteikties. Lūdzu, desmit minūtes ir jūsu rīcībā. Liels paldies, un paldies par iespēju informēt jūs par prioritātēm, kādas mēs esam izvirzījuši 2019. gadā, jo mēs esam koordinējušā aģentūra, kā Virģīnija jau pieminēja, tad uh, Dažādība un iekļaušana joprojām būs mūsu prioritārās jomas, un ļoti labi, ka klāt šodien ne tikai Libe komitejas deputāti, bet arī FAM komitejas deputāti būtiskākā prioritāte, par ko esam vienojušies, un tas mūsu iekšlietu un tieslietu aģentūrās ir tas, ka mēs vēlamies kopīgi pārdomāt uh, aģentūru strateģisko lomu un sadarbību starp aģentūrām un kā uh, aģentūras, kādu lomu aģentūras spēlē tieslietās un iekšlietās. Un mēs vēlamies izmantot šo izdevību un sniegsim sniegsim jums informāciju, tad, kad pabeigsim savu priekšsēdētāju darbu, tā lai varētu tīkli iekšienē pārvaldīt diskusijas. Mēs esam uh, definējuši arī jautājumus, kas mūs visus kopīgi interesē. Pirmkārt, Eiropas Savienības informācijas sistēmu savstarpēja savietojamība, otrkārt ir aģentūru loma un uh, pozīcija, un iespēja arī kopīgi risināt jautājumus, kas skar uh, vairākas aģentūras sadarbībā ar Eiropas institūcijām. Un treš, trešais aspekts ir sadarbība un potenciālās sinerģijas ar aģentūrām, kas neietilps tīkšlietu tieslietu tīklā. Turklāt mums ir arī atsevišķi uh, aspekti, kurus mēs izskatīsim. Tas ir saistīts ar labu pārvaldību, ko mēs varētu darīt vēl labāk nekā līdz šim, kā mēs, kā aģentūras varam uzlabot inovatīvos aspektus, piemēram, Eiropola inovācijas ir viens no būtiskākajiem strateģiskajiem mērķiem. Uh, Un kopā ar citām aģentūrām mēs vēlamies tiešām situāciju uzlabot. Trešais jautājums - tās ir iespējas un izaicinājumi, izmantojot finansēšanas mehānismus un grantus, un pēdējais ir dažādība un iekļaušana. Mēs noteikti turpināsim strādāt pie uh, apspriestajiem jautājumiem, kas uh, tika izrunāti 23. novembrī pagājušajā gadā un turpināsim noteikti darbu. Kā jau tika minēts, mums ir paredzētas vairākas tīkla sanāksmes, trīs sanāksmes darba grupu līmenī. Jūs varat tagad jau redzēt, kāda ir datumi. Un tad ir 22. novembrī paredzēta uh, aģentūra vadītāju sanāksme. Turklāt mums ir paredzēts arī vairākas ekspertu sanāksmes ko organizēs mūsu birojs, un šeit tiks izskatīti seši jautājumi, kurus izrunās tieši eksperti. Pirmkārt, informācijas, komunikācijas tehnoloģijas un kiberdrošība, komunikācija, ārējās attiecības, kā mēs varam sadarboties, dažādība un iekļaušana, apmācība arī šeit. Tas ir ļoti būtisks jautājums, kā mēs varam labāk attīstīt apmācību, kā mēs varam sadarboties, kā uh, iekšlietu un tieslietu aģentūra tīkls. Un pēdējais jautājums ir datu aizsardzība, kas, protams, visām aģentūrām ļoti aktuāls jautājums. Ekspertu sanāksmēm uh, datumi vēl nav noteikti. Būtiskākais darba rezultāts ir tas, ir tas, kā mēs sniegsim informāciju strateģiskajiem dokumentiem, un tad šo informāciju mēs sniegsim 2019. gada beigās. Mums būs savs ziņojums, kas būs paralēli ikgadējiem ziņojumam, to mēs sniegsim kosi, un attiecīgi Liba komiteja varēs ar to iepazīties. Šajā dokumentā likumdevējiem mēs sniegsim informāciju, kurā būs tāds pārskats, no vienas puses būs strateģiskās aģentūra vajadzības, bet te pašā laikā būs arī uh, izterzēts potenciāls, kas uh, veidojas, ja aģentūras sadarbojas. Līdz ar to dokuments varētu tikt izmantots, nodrošināt politisko diskusiju iekšlietā, iekšlietās un tieslietās no operatīvā viedokļa. Nākamie gadi mums būs ārkārtīgi svarīgi, lai varētu definēt aģentūru mērķus un arī izaicinājumus, kas mūs skar, un Virģīnija jau ir pieminējusi to. Tās attiecās uz aģentūru darbību. Es uzskatu, ka mūsu uzdevums strādāt pie strateģiskā dokumenta un sadarbībā ar jauno parlamentu sasaukumu, tas palīdzēs parlamentam iegūt plašu un dziļu ieskatu aģentūru darbībā un varēs arī labāk koncentrēties uz tīkla uh, darbību. Piemēram, mēs varam nākt klajā ar labiem piemēriem, kā starp aģentūrām notiek sadarbība un nāksim klajā arī ar priekšlikumiem, ko Libe un Kozi uh, komitejas varēs izskatīt. Vēlos izmantot šo izdevību, pateikties Libe komitejai, jo mēs uzskatām, ka diskusijas, kas mums notiek ar jums un arī uh, savstarpēja kontakti ar komitejas deputātiem. Eiropola ir ļoti vērtīga. Vēlamies arī pateikties par jūsu atbalstu, tad, kad tika izrunāts budžets. Eiropas parlaments ir, iet, ir ieguldījis ļoti daudz politiskā uh, spēka, lai varētu veicināt aģentūru labu darbību mūsu iedzīvotāju labā. Un es tiešām ceru, ka var redzēt, ka mēs jau esam sasnieguši ļoti konkrēts rezultātus un arī visi centieni šobrīd iet pareizā virzienā. Vēlos arī pateikties Virģīnijai par to, ka viņas aģentūra ir noturēja prezidentūru iepriekšējā gadā. Paldies arī viņai personiski par to, ko viņa ir darījusi būdama tīkla priekšsēdētāja. Un, ja jums ir jautājumi, tad es labprāt šos jautājumus uzklausīšu. Paldies! Thank you very much! Paldies! Paldies arī Debals kundzei! Nu, tad jūs esat gatavi uzdot jautājumus, un es uzreiz gribētu teikt, dzirdot šīs prezentācijas, es redzu un dzirdu, ka jūs katrs savā amatā ļoti daudz darāt, lai tieši veicinātu izpratni, popularizētu idejas, veicinātu sadarbību gan par dzimumu jautājumiem, gan arī datu aizsardzības jautājumiem Eiropolā, datu sadarbspējām, uzlabot sadarbību. Uh, kas ir mums tik ļoti nepieciešama starp aģentūrām. Mans pirmais jautājums būtu šāds, un līdz ar to es atgriežos jautājumu par dzimumiem un digitalizāciju. Šo jautājumu mēs skatīt dažādi. Digitalizāciju nereti e, vienkārši apskata ir, nu, zināms, tādas atšķirības, kuras ir diemžēl ar vienu klātsošas, un tāds varbūt jau novecojis piemērs, bet parasti ir, ka meitenēm jāspēlējas ar lelēm, puišiem un mašīnām. Un dzīves, dzīves laikā šāds vienkāršs stereotips, kas, kas kuram ir jādara, turpinās. Pat, un līdz to, kad pienāk šī digitalizācija, kā ir tā vide, arī vai te ir iezīmēti tādi darbu, darbī sadalījums starp meitenēm un puišiem, vai digitalizācija īstenībā jau ir norā, no, <clears throat> šīs barjeras nojaukusi. Kā jūs redzat šo situāciju? Ja paldies! Mēs izvērtējam šo situāciju un skatot, piemēram, bērnus un jauniešus, mēs redzam, ka pašreiz jaunā paudze savā ziņā ir visattīstītākie digitālās pasaules lietotāji. Un te neparādās lielas atšķirības uh, starp eh, dzimumiem un eh, sociālo tehnoloģiju jomā, sociālo mediju lietošanā un tā tālāk. Bet vēlāk, kad viņi izvēlas studijas, diemžēl šie stereotipi atkal atdzīvojas. Un parādās arī tāds skaidri uzskatāms simptomi. Um, sociālās zinības, veselības aprūpe, tas pienāktos meitenēm, un puišiem savukārt būtu jāizvēlas tehnoloģijas, inženierija. Pat ja mēs sakām, ka šobrīd ir tikai 17% mm, no visām tehnoloģiju studentēm ir meitenes un pārējie puiši, nu, lūk, mēs zinām arī papildus, ka mm, līdz 20. gadam un pat 25. gadam mēs sagaidām, ka šī nozare kopā pieaugs vismaz par 8% Eiropas Savienībā. Un, mm, vīriešu dzimumu vien nepietiks, lai to nodrošinātu visu šīs vajadzības. Un savukārt, ja mēs nemainām situāciju, nepiesaistam arī vairāk sievietes un neveicinām to, kā arī meitenes izvēlas šādas studijas, nu, diemžēl tad Eiropa zaudē savu konkurētspēju. Kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka šī mačo domāšana bieži vien tāda emocionālā uh, apcelšana, vardarbība pret meitenēm šajās nozarēs, un viņas bieži vien izvēlas labāk kaut ko drošāku un zināmāku, kā piemēram uh, izglītības darbu. Bet tā, tā, tā ir sabiedrības nostāja kopumā, vecāku attieksme, bet digitālā vide, digitālās tehnoloģijas. Pat ja mēs varam teikt, ka esam pārvarējuši dažāda veida valstu barjeras un jūs varat brīvi uh, uzrunāt visu pasauli. Tomēr arī šajā vidē sievietes un meitenes ir pakļautas daudz vairāk draudiem. Pret viņām vērš emocionālo vardarbību, uh, izsekošanu un kiber vardarbība ir daudz sāpīgāk un biežāk mērķēta tieši uz meitenēm. Tā kā mēs redzam, jā, ir smagi un liela darba vēl priekšā. Lai gan jau simtu gadu ir pagājuši kopš uh, Arī sievietēm ir piešķirtas valstiesības un var piedalīties vēlēšanās, bet tomēr dzimuma atšķirības paliek spēkā. Debals kundze, man jautājums jums. Dažkārt man tomēr izbrīna, cik neskaitājami daudz mums tomēr ir aģentūru Eiropas Savienībā. Ir tās lielās, kuras visi zinām, un tad ir mazākas. Un kā ir ar šo sadarbību un sadarbības uzlabošanu starp dažādajām aģentūrām. Kāda ir jūsu pieredze? Vai saskatāt kādus izaicinājumus mazajām aģentūrām? Jūs pieņemat, ka mazajām tas ir vēl papildus izaicinājums, vēl ikdienas darbus darot, arī spēt pie līdztekus risināt uh, šos citus jautājumus par dzimumu līdztiesību un kā jūs to redzat? Kāda ir jūsu pieredze? Paldies! Tieslietās, iekšlietās Mums ir ļoti svarīgi, lai visas aģentūras precīzi zinātu, ko viņas dara, risinot drošības jautājumus. Mums ir laba sadarbība, un mēs arī spējam norisināt atvērtu dialogu, un uh, katrs apzinās savus uzdevumus, un vienlaikus arī skatāmies mūsu sadarbības iespējas un mūsu tādu optimālu resursu izmantošanu. Nu, piemēram, arī lielā aģentūrām sniedz atbalstu mazās, piemēram, CEPOL un Europol. CEPOL reāli ir tā kā arī darbinieku sagatavošanas aģentūra, bet viņi to nevar darīt atraut no citiem. Viņiem nepieciešama arī, lai dalībvalstu iestādes palīdz, un es vienam arī savā jau darba sākumā tieši eh, piedzīvoju to, ka visas uh, un tiesību sekojušās iestādes lūdz Eiropas līmeņa palīdzību darbinieku sagatavošanā, un Sīpola tieši to gada. Arī Eiropas robežsardzes un krastapsardzes aģentūra Frontex arī paļaujas uz Sīpolu uh, ekspertu zināšanām un cieši sadarbojas un palīdz arī nacionālajiem iestādēm sagatavot savus darbiniekus. Virģīnija jums ļoti precīzi varētu izstāstīt, kā mēs nodrošinām arī šeit uh, dzimumu līdztiesību, iesaistot vienlīdz mm, skaitliski sievietes un vīriešus. Un šajā gadījumā mēs arī nedomājamies kaut kā pašu savu roku, mēs nodrošinām ciešu sadarbību, sadarbspējas ceļos, paļauties arī uz ekspertiem. Paldies! Jā, ļoti liederīga informācija. Lai arī redzam, protams, vēl daudz problēmas jārisina, bet vēlos jums tā pateikties par jau izdarīto. Un Lagbaks kundze vēlu jums arī novēlēt jums veiksmu un izdošanos nākotnē. Jo jūs, kā tātad jau pārņemsiet otro pilnvaru termiņu, ekdirektoru samatā, un um, savukārt Lēns kundze mēs sagaidīsim pēc gada atkal uzklausot jaunāko ziņojumu par nākošo periodu. Un lai jums izdodas arī turpmāk darbos. Paldies!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 that... Kolēģi, tas nozīmē, ka mēs varam tūlīt pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Jā, daudz sarunu šeit zālē notiek šobrīd, saka priekšsēdētājiem. Okay, colleagues, it was even mentioned in the last. Jā, uh, š, jau tika pieminēts iepriekšējā darba kārtības punktā, bet šobrīd mēs runājam par kozī, par uh, pastāvīgo komiteju operatīvai sadarbībai iekšējās drošības jautājumos, un mēs uzklausīsim sesto ziņojumu par šīs pastāvīgās komitejas darbu laika posmā no 2017. gada jūlija līdz 2018. gada septembrim. Un mūsu viesis ir uh, Rumānijas prezidentūras pārstāvis, kurš vada šo pastāvīgo komiteju, Viktors Vilija Aprautēzija Un šajā ziņojumā ir runa par darbību iekšējās drošības jomā un arī par pastāvīgās komitejas lomas konsolidāciju. Šajā uh, ziņojumā ir arī atspoguļots progress nodrošinot sinerģiju uh, Eiropola darbībā un iekšējā apdraudējuma uh, izvērtējuma jomā un sinerģiju uh, starp uh, Eiropolu un policijas uh, vad, spēku vadītājiem un muitas dienestu vadītājiem. Un tagad došu vārdu mūsu viesim apretēzī kungām, kuram ir desmit minūtes. Kozī daudz eh, ko dara, aktīvi strādā, tādēļ centīšos pēc iespējas īsi pastāstīt par būtiskāko šai jomā. Labdien, priekšsēdētāji, godātie parlamenta deputāti, man ir uh, liels gods jūs informēt. Uh, par pastāvīgās uh, komitejas operatīvai sadarbībai iekšējās drošības jautājumos uh, veikumu, un es pastāstīšu par galveniem sasniegumiem, konkrētiem rezultātiem, kas panākti laika posmā no 2017. gada jūlija līdz 2018. gada decembrim, un šis ziņojums jums ir izplatīts saskaņā ar līguma 21 uh, pantu. Rumānija ir pārņēmusi šīs padomes vadību no iepriekšējām prezidējošām valstīm. Tā Kozi ir uh, darbojusies kā monitoringa, konsultatīvs un lēmumu pieņēmējs uh, veidojums. Un uh, esam sadarbojušies ar tiesība aizsardzības jomas institūcijām, par ko bija runa iepriekšējā darba kārtības punktā. Mēs runājam par sadarbību, sinerģijām starp policiju, muitu, robežu apsādes tiesība sargājošām iestādēm un tiesu iestādēm. Daudz uh, disciplīnu uh, pieeja uh, bija raksturīga kozīda darbībai minētajā posmā. Es uh, runāšu par sešām galvenām jomām Uh, politikas cikls ciņā pret mm, organizēto un smago noziedzību, tālāk cīņa pret mm, nelegālo migrāciju un cilvēku kontrabandu, uh, kiberdrošība un uh, iekšējais arēs apdraudējums. Kozī ir svarīga loma politikas cikla vadībā Sarkozy izvērtē un uh, novēro politikas cikla īstenošanu. Kopš 2010. gada šis cikls veido ietvaru sadarbībai cīņā pret galveniem krimināliem apdraudējumiem eh, Eiropas Savienībai iekšējai drošībai. Un uh, mums ir daudz disciplīnu pieeja jo visas uh, aģentūras dod savu ieguldījumu, un mēs izmantojam arī dažāda veida instrumentus un pasākumus, lai uh, īstenot prioritātes cīņā pret noziedzību. Ministri ir uzsvēruši, ka uh, kozī dod pievienoto vērtību, uh, un nodrošina sadarbības platformu dažādu citiem spēlētājiem Eiropas Savienības līmenī, uh, nodrošina elastīgu mm, pieju dažādu aģentūru sadarbībā ciņā pret uh, smagiem un orga uh, noziegumiem organizēto noziedzību. Politikas cikls iepriekšējais ir pabeigts ar lieliskiem rezultātiem, uzsākts jauns cikls laika posmam no 2018. līdz 2021. gadam. Sarkozī īsteno stratēģisko vadību 2017. 18. gadā 1600 lietas uh, ir uh, izmeklētas, uh, ir 340 uh, šaujam ieroči uh, konflikti identificēti, uh, uh, identificēti 1420 uh, noziedznieki, kas iesaistīti cilvēku tirsniecībā. Kozija uh, ir iz izveidojis jaunu atskaitīšanās mehānismu, finansēju mehānismu, ir uzlabota arī saziņa par operatīvās darbības rezultātiem. Ir izstrādātas vairākas rekomendācijas par to, kā uzlabot ES politikas cikla redzamību, un tas viss tagad ir e, iekļauts kā um, uz uzdevumu uzskaitījums uh, politikas ciklā, cīņā pret migrantu kontrabandu, un mēs stiprinām uh, sadarbību starp aģentūrām, uzlabojam sinerģiju starp uh, pastāvošiem instrumentiem un pastiprinām sadarbību ar prioritārām trešajām valstīm. Tas viss iekļaujas mūsu uh, uh, pasākumu kopumā cīņā pret uh, migrantu kontrabandu, ko apstiprinājusi arī padome 2018. gadā. Mums ir arī rīcības plāns izstrādāts 2015. un 2020. gadam, kas iekļauj jaunus pasākumus, izveidot kopīgas rīcības grupas Eiropa lietvaros vai arī atsauces vienību Eiropolā ir stiprināta spēja uzraudzīt un pārtraukt kontrabandistu tīklu saziņu tiešsaistē. 6. decembrī 2018. gadā šos pasākums apstiprināja eh, padome, tātad tas bija desmit punktu rīcības plāns. Sarkozī aicināja struktūrētāku pieju izveidot aģentūru sadarbībā, vairāk iesaistot muitas dienestus, un Bulgārijas prezidentūras laikā tika apstiprināts ietvars šai jomai, lai īstenotu institucionālo, operatīvo sadarbību un informācijas apmaiņu veiktu un nodrošinātu sadarbības spēju. Un uh, Austrijas prezidentūra turpināja tematiskās diskusijas starp muitas dienestiem. 2018. gada novembrī Kozija um, augsts novērtēja starposmu pārskata ziņojumu uh, par uh, visu, kas veikts 18 mēnešu laikā. Uh, koordināšana uh, turpinās. Uh, Eh, un šie pasākumi tos turpināti arī 2019. gadā saskaņā ar plānu. Eh, tāpat eh, notika 26. decembrī pagājušajā gadā muitas un dienestu un policijas dienestu vadītāju sanāksme, lai stiprinātu sadarbību starp šīm iestādēm. Uh, Kozī darba kārtībā prioritāte joprojām ir cīņa pret terorismu, un 17. novembrī tika apstiprināts, uh, kā uh, veikt uh, apdraudējumu novērtējumu pret terorisma jomā, balstoties uz Eiropolu un INCEN ziņojumiem. Uh, turpinās arī augsta līmeņa ekspertu grupas darbs cīņā pret radikalizāciju. Šo grupu komisija izveidoja 2017. gadā, lai pastiprinātu kolektīvos centienus cīņā pret uh, radikalizāciju mūsu valstīs un lai uh, ierobežotu uh, teroristu apdraudējumu. Un, uh, Eh, Bulgārijas prezidentūras laikā tika uzdots darba grupām identificēt, konstatēt eh, konkrētus praktiskus eh, risinājumus cīņā pret uh, terorismu un sadarbību, izmantojot Schengenas informācijas sistēmu, lai labāk izsekotu teroristus un personas, kas iesaistīts teroristiskās darbībās. 2017. gadā tika apstiprinātas četras prioritātes cīņā pret kiber noziedzību, cīņā pret darkvebu, Eh, krimi, eh, kibernoziedzība prioritāte arī izmeklējot eh, noziegums, kas veikti tieši saistē. Un arī šīs prioritātes bija apstiprināts uz 18 mēnešiem. Un ierē, iekšējās un ārējās drošības neksus joprojām ir svarīgs jautājums. Mums notiek uh, katru pusgadu kopīgas sanāksmes, ir izveidots pilotu projekts par uh, attiecībā uz informāciju un um, operācija Sofija ir uh, nodrošinājusi labāku sadarbību starp kopējās drošības un aizsardzības, poli, uh, kopējās ārējās uh, un drošības politikas un iekšlietu un tiešlietu jomas struktūrā. Un Eh, visi šie pasākumi ir svarīgi, domājot gan par iekšējo, gan ārējo drošību, par eh, civilām misijām, ko ir apstiprinājusi 2018. gada 19. Eh, novembrī iekšliet, ārlietu padome, un ir arī paredzēti nacionālie īstenošanas plāni. Tie ir ļoti nozīmīgi. Īst Gaunijas prezidentūras laikā uh, Kozija apstiprināja pasākums, lai veicinātu sadarbību drošības jomā starp Eiropas Savienību un Ukrainu. Tika uzsvērts tas, ka ir jāsniedz atbalsts tiesības sargojošām iestādēm, īstenojot kopējās um, uh, ārējās un drošības politikas instrumentus. Un uh, Uh, attiecībā uz Ukrainu ir uh, identificētas piecas jomas, kurā jāsniedz sadarbība, kompetences, pārvaldība, uh, policijas darbs kopienās, izmeklēšana un cīņa pret noziedzību. Un uh, Daudzas reģionālās iniciatīvas jau tiek īstenotas. Kozī uzsvēra, ka nepieciešams pastiprināt centienus šai reģionā, kur tiesība aizsardzības iestāžu potenciāls vēl nav pilnībā izmantots. Tādēļ jāstiprina praktiskā darba veicēju sadarbības tīkli, kas arī uh, varētu mazināt spriedzi reģionā, veidot uzticību un uh, attīstīt sadarbību, un tas varētu kļūt par uh, uh, platformu arī sadarbībai ar Rietumu Balkāniem. Liels paldies par šo iespēju uzrunāt jūsu komiteju, pastāstīt par šiem jautājumiem un ar prieku atbildēšu uz jautājumiem, ja tādi būs. Paldies! Paldies! Paldies par šo prezentāciju! Nu, varbūt es sākšu ar komentāriem un jautājumiem par jūsu ziņojumu. Paldies arī, ka esat klāt un uh, sniedzāt mums detalizētu informāciju par darbu, kas šobrīd tiek veikts. Pirmais jautājums ir diezgan vispārīgs. Ņemot vērā to, kāda pieredze ir gūta ga gadu gaitā, tad pastāstiet varbūt par terorista uzbrukumiem Eiropas Savienībā. Vai šeit ir kaut kas mainījies sadarbībā? Uh, Varbūt ir lielāka uzticēšanās starp Eiropas Savienības valstīm un aģentūrām, vai ir kaut kas uzlabojies attiecībā uz sadarbību un informācijas apmaiņu. Šis ir vispārīgs jautājums. Vēlos arī uzzināt uh, tas, ko jūs pieminējat par digitālajā vidē pastrādātajiem noziegumiem, vai tas ir tas pats, kas kibernoziegumi. Vai arī varbūt tas ir kaut kas cits, varbūt mēs esam vienkārši mazliet apmaldījušies definīcijās. Un tad vēl viens komentārs no manas puses. Vēlos arī uzzināt, jūs minējāt sešas prioritātes, pie kurām šobrīd tiek strādāts. Vai tas nākamais pārbaudas posms, ko jūs pieminējat, vai tas nozīmē, ka ir tāds hierarhijas variants, ka varbūt tas pirmais posms bija svarīgāks nekā uh, savādāk, vai arī viss notiek aptuveni vienā līmenī. Nu, tas ir šobrīd. Jā, jautājumu man ir daudz, bet varbūt pietiek ar, ar šiem, šiem trīs jautājumiem. Paldies! Lielas paldies par terorismu! Varbūt būtiskākais, kas ir jāpiemina, ir uh, sastarpēja savietojamība un attiecīgā pakotne un arī datu bāzes, kas ir uh, iekļautas uh, pasažieru dati, un tas viss mainīs aģentūru darbu. Ko mēs šobrīd redzam, ir tas, ka cilvēki, raugoties uz nesenajiem uzbrukumiem, tas viss skar jau vairākas valstis, un tāpēc arī, protams, tas ir tikpat svarīgi šobrīd kā jebkad iepriekš visas prezidentūras, kas ir iekļauta šajā ziņojumā, uzskata to par svarīgu, un arī Rumānijas prezidentūra. Visas iniciatīvas bija saistītas ar uh, iesaistīto pušu labāku sadarbību, un, un runa nav tikai par dalību valstīm un par uh, iekšlietu tieslietu aģentūrām. Mums ir arī tīkli, kas strādā, piemēram, mm jautājumos, kas ir saistīti ar uh, uh, uh, likumā īstenošanu, tie, kas saprot terorisma fenomenu, viņi skaidri zina arī, kā ieviest konkrētas prasības, viņi arī zina, kā apieties ar budžeta ierobežojumiem, respektīvi, varētu teikt, ka tiesību sargējušām institūcijām tā ir tāda svaiga vēsma, un tas ir ļoti svarīgi Un tieši tādēļ Rumānijas prezidentūras laikā viena mūsu iniciatīvām, ko sauc par jauno informācijas rīcību, bija saistīta tieši ar platformas izveidi, lai varētu dalīties ar zināšanām, ne tikai ar informāciju, bet tiešām ar zināšanām. Mēs pamanām, ka mums ir daudz dažādu zināšanu un prasmju Eiropas Savienībā. Uh, ko mēs varam izmantot, un mums bieži vien ir ļoti nepieciešams labāk saprast, ko mēs daram, ko dara katra no institūcijām, nav nepieciešams atkal un atkal ja, informācija iegūt no jauna, vai kādas zināšanas iegūt no jauna, varbūt kāds cits jau ar to nodarbojas, un tāpēc ir iespējams iegūt to, ko citi jau ir sapratuši, izpētījuši un turpināt darbu. Tāpēc arī šī platformā uh, savēl kopā cilvēku zināšanas, cilvēku prasmes. Līdz ar to, ja kāds, piemēram, ar lielu sparu darbojās jautājumos, kas ir saistīti ar terorismu, tā ir iespēja atrast sadarbības partneri citā dalību valstī, attiecīgi dalīties ar zināšanām un gūt lielu labumu. Tas pats var būt, piemēram, jautājumos, kas ir saistīti ar sējas atpazīšanu. Arī šeit varbūt ir kādi policijas darbinieki, kas par to ieinteresē. Ja Bet tad jautājums ir, kāpēc mums ir, piemēram, vajadzīgs tāds džamala profils, bet tad uh, ir iespēja sadarboties ar citiem, iegūt plašāku informāciju. Tā ir iespēja tiešām ļoti plaši sadarboties un skaidri saprast, uh, kā ir bijis pagātnē par terorismu. Šīs ir visjaunākās tendences, un tā ir iespēja dalību valstīm, tīkliem, aģentūrām sagatavoties, un visticamāk, ka Tas tā arī ietekmēs nākotni. Runājot par noziegumiem, kas tiek pastrādāti internetā un kāda ir atšķirības starp kibernoziegumiem, mēs esam par to runājuši aģentūrā. Tad, kad mēs esam sastapušies ar kibernoziegumiem, tad mēs to esam definējuši tā, ka varbūt tas neskar visus, bet tas notiek koncentrēti uz kā tā, tā tas ir uzbrukums kādai personai, kādam uzņēmumam un tā tālāk. Un tāpēc mēs izveidojam nelielas komandas, kas ļoti labi saprot kibernoziegumu fenomenu. Bet ko mēs esam redzējuši pēdējos gados, ir tas, ka vis, visa dzīve virzās uz online vidi. Piemēram, ja es pirms desmit gadiem būtu gribējis pārdot savu mašīnu, es ilgi sludinājumu avīzē, bet mm, tagad viss ir mainījies. Un, ja notiek krāpšana, Piemēram, tajā brīdī, kad es cenšos internetā pārdot savu mašīnu, tas nav kibernoziegums pēc savas būtības. Un tāpēc arī tas, kas notiek, ir tas, ka mēs izmantojam tos augstā līmeņa ekspertus, kas ir uh, speciālisti kibernoziegumos. Uh, mēs izmantojam šos ekspertus, lai viņi risina uh, jautājumos uh, saistībā ar noziegumiem, kas tiek pastrādāti interneta vidē. Uh, Šeit, protams, ir ļoti daudz aspektu, atvērta pārvaldība un citi aspekti. Varam teikt, ka šī šobrīd ir tendence, tāpēc mums ir nepieciešams risināt jautājumus, kas ir saistīti ar noziegumiem, kas tiek pastrādāti internetā. Jā, protams, kibernoziegumi joprojām paliek un tie tiek izmeklēti, bet uh, tas vēl nav viss. Joprojām daudz kas notiek tādā ikdienišķā līmenī interneta vidē. Tieši tādēļ, ka tieši tādēļ Eiropol un Debols kundze pieminējas to, ka mēs prezidentūras laikā esam daudz sadarbojušies, lai varētu pirmam kārtām saprast to atšķirību starp kibernoziegumiem, noziegumiem interneta vidē, bet arī tā ir iespēja izmantot internetā informācijas uh, Eh, apmaiņas platforma, ko eh, pārvaldīs Eiropol, Eiropol varētu teikt, ka tā būs tāda mm, mm, būtiskākā laboratorija, kurā tas viss notiks. Par sešām prioritātēm, jā, mums tās bija jāuzskaita, un mēs saprotam, ka noziegumu apkarošana un drošības aspekti tie diezgan komplicēti jautājumi un tie sastarpēji saistīti. Paldies! Thank you very much for these additions. I was asking this question. Jā, es uzdevu šo jautājumu domāju par hierarhiju, kā šīs sešas prioritātes ir sarindotas. Pirmkārt, jūs runājat cilvēku kontrabandas apkarošana, un pēc tam runājat cīņu pret terorismu. Tad izskatās varbūt, ka terorisms ir kļuvis mazāk nozīmīgs. Nu, lai gan, protams, ar vien klātsošs apdraudējums. Bet, nu, protams, jūs norādat, ka šīs lietas ir savstarpēji saistītas. Uh, Nu, labi. Šobrīd izskatās, ka vairāk jautājumu nav. Mēs visi apzināmies, saprotam, ka kozīdarbs ir ļoti nozīmīgs, sadarbība ļoti nozīmīga. Un šī jaunā platforma, diezgan jaunā, kas ir izveidota par zināšanām, zināšanu apmaiņu, un ne vienkārši informācija, bet patiesi zināšanas, ko jūs nododat viens otram. Tiešām apsveicam iniciatīvām. Man gan nedaudz satrauc jaunās tendences attiecībā uz sejas atpazīstamību. Par to nesam vēl neko daudz diskutējuši, bet nākotnē droši vien vajadzēs par to runāt. Jo tieši personas atpazīšana, sejas atpazīšana uzdot liels jautājums, ko vispār varam atļauties, kur to drīkst izmantot. Paldies, ka atnācāt, paldies, ka pastāstījāt par savu redzējumu, un lai jums arī turpmāk viss labi izdodas. Paldies! Thank you. Thank you. So, colleagues, after this point... Labi, kolēģi, līdz ar to nākošais jautājums mūsu darba kārtībā. Ir elektroniskais balsojums. Bet tas ir ieplānots 5.15. Tad ja mums tā jāizsludina pārtraukums. Nu, es ļoti ceru, ka kolēģi ieradīsies 5.15. Un tas būs jautājums par Dānijas un Eirojust nolīgumu. Nu, ko tad visam iespēja mazai kafijas pauzē vai arī iziet pasildīties saulē? Tiekamies drīz!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

Uh, so colleagues. Tu godātie kolēģi. Nu, labi, atsāksim sanāksmi. Un tas mums plānotais ir balsojums. Un pēc tam savukārt dosimies uz kopīgo komiteju sanāksmi ar budžetu komiteju. Labi. Man ir parasti viss tie skaistākie pienākumi jāizpilda, bet man jāizstāsta arī, par ko nolēma koordinatori. Uh, un viņi mainīja mainīt Brexit jautājumā referentu. Un to tad piešķirtu uh, Savičeva kungam, um, uh, tas ir, kurš ir Liba komitejas vicepriekšsēdētājs, un viņš pārstāvēs Liba arī tad rītdienas trialogā. Bet labi, tagad tad ir um, uh, jautājums, par ko mums ir jābalso, uh, par Eurojust. To pieprasīja Alde grupa saskaņā ar 205 reglamenta pantu. Un īsti par ko tad mēs balsojam? Tātad, faktiski koordinatori gan noteica, ka ierosināja šo jautājumu atlikt uz jau nākošos parlamentu sasaukumu periodu. Bet tad, tad mēs, pat, ja balsojam par šo atlikšanas priekšlikumu, atgādinājums ir tāds, lai būtu visiem skaidrs, ja jūs balsojat par koordinatoru sagatavoto rekomendāciju, tas ir par atlikšanu, tad jums ir jā, jābalso plus. Tad jūs iestāties par to, kā ierosina. Um, ierosināt tad par šo eiro plus atlikšanu, bet ja jūs balsot pret, tad ir vienkārši nu spiediet mīnus pogu vai atturēties. Labi, līdz to balsosim elektroniski. Vai esat gatavi? Lūdzu, balsojam! Sākam balsot. Tātad par ir pluss. Lūdzu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Labi, lūk, rezultāts. Līdz ar to koordinatoriem jums ir noraidīts 16 balsis pret, 4 par. Neviens neaturējās. Labi, līdz to koordinātoru priekšlikums ir no, um, noraidīts, un mēs strādāsim pie šī jautājuma vēl uh, tikai angļu valodas tulkojumā, uh, pātrinātā procedūrā, un es kā priekšsēdētājs 2. aprīlī tas nozīmē, mēs tad šo tam sāksim skatīt, skatīsimies arī uh, priekšlikuma projektu, tālāk uh, sakos Libe komiteja balsojums 8. aprīlī Un aprīļa otrajā plenārsesijā būs jau plenārsesijas balsojums. Un katrs būs tev uz vietas ejā. Tā kā to jautājumu skatīsim. Labi, līdz to skaidrs, ka vairākums no politiskajām grupām ir norēdzis, ka man ir jābūt kā referentam, vai tas tā ir, ja? Pamājiet lūdzu, kā lai saprotu, ka tā esat vienojušies. Labi, un iekļautu iespējams arī, ka rītdienas starp kārtībā pulksten trijos pēcpusdienā šī jautājuma prezentācija. Labi, tad līdz to šis jautājums ir izskatīts, un tā dodamies uz kopīgo sanāksmi ar budžetu komiteju uz ASP 1G3. Paldies!